Pagājušā nedēļa Turcijā jau atkal notika zemestrīce. Gājuši bojā atkal vairāk cilvēki. Apmēram 700 bojā gājušo. Un tāpat arī nodarīt tālāk postījumu reģionam, kas jau tāpat bija pirms trim nedēļām cietis no iepriekšējās zemestrīces. Pagājušā nedēļa savukārt Itālijā piedzīvojām smagus plūdus, tāpat arī Dienvidu Francijā. Arī šajos plūdos bija bojā gājušie un tika ciesti būtiski poti, postījumi. Vēlamies paust līdzjūtību un atbalstu visiem glābšanas dienestiem un vietējām varas iestādēm, kas palīdzējušas iedzīvotājiem, kurus skārusi, skāruši šie plūdi. Domās un sirdī esam kopā ar bojāgājušo tuva, tuviniekiem un ģimeni. Izsakām viņiem visdziļāko līdzjūtību. Tāpat arī izsakām līdzjūtību tiem, kas palikuši bez mājām. Tālāki, pasla, tālāki paziņojumi. Społeczeństwa obywatelskiego. Mówiliśmy o budowie. Pagājušajā nedēļā apmeklēju Lībiju un Tunisiju. runājām tur par demokrātiju un par tirgus ekonomiku. Tie, ar ko tikos, ir ārkārtīgi interesēta demokrātiska institūcija veidošanā un labprāt vēlas zināt, uzzināt par to, kādā veidā demokrātiskas institūcijas struktūrējums. Mēs, protams, savus idejas nevienam nevēlamies uzspiest, bet Lībijas iedzīvotāji ir ļoti, bija ļoti interesēti tajā, kas man bija sakāms. Tunisijā tikos ar Tunisijas premjerministru, centrālās bankas vadītāju, kā arī ar četru galveno politisko partiju vadītājiem. Tunisija ir ārkārtīgi atvērta pret Eiropas Savienību. Tunisieši, ar ko tikos, teica, ka viņiem nav nekādas cits izvēles. Viņiem ir jāskatās Eiropas Savienības virzienā. Tā jāuztver par piemēru. Mēs runājam ar viņiem par tiesiskumu veidošanu valstī. Kā arī par visu ietvarošu sabiedrību, kas ļautu ikvienam līdzdarboties politiskajā dzīvē, un tas attiecas arī uz sievietēm. vienība, vienlīdzīgas iespējas atvērtā sabiedrībā. Šādu principu atbalstīja visas četras politiskās puses. Un šīs četras politiskās partijas ir tās, kas vinējušas vēlēšanās un kas ir gatavas veidot tiesisku Tunisiju sadarbojoties ar Eiropas Savienību. Tāpat gandrīz nedēļu pavadīju arī Rietumu Balkānu reģionā, bija Horvātijā, kas grasās iestāties Eiropas Savienībā, tāpat apmeklēju Serbiju. Serbija šobrīd sastops ar izaicinājumu, kas saistīts ar situācijas normalizēšanu attiecībās ar Kosovu, apmeklēja arī Bosniju Hercegovinu, kas šobrīd cenšas e, izkļūt no politiskās stagnācijas, tā ir, kurā tā ir iekļuvusi, bijusi Rebreņicā, kur noliku ziedu vainagu Eiropas parlamenta vārdā pie bojā gājušo pieminekļa. un paudu līdzjūtību mūsu parlamenta deputātu vārdā upuru ģimenēm. Domāju, ka Srebrenica ir ārkārtīgi svarīgs uh, punkts, gandrīz kā svētceļojuma vieta, un ārkārtīgi svarīgi, lai arī mēs tur reiz dotos un paši savām acīm redzētu, cik ārkārtīgi traģisks notikumi ir iespējami trešdien paredzētas galvenās debates, nozīmīgas debates. Ehm, pie mums ieradīsies Van Rompuy kungs, Barozu kungs, Eiropas komisijas pārstāvji, kā arī Eiro grupas prezidents Žans Klots Junkers. Tad tas būs ārkārtīgi nozīmīgs, pamatīgs debats, un tāpēc gribu mudināt visus deputētus šais debatēs arī piedalīties. trijos pēcpusdienā Eiropas jauniešu parlaments un Eiropas vides jūras parlaments šodien pūkstens trijos noslēdz savas diskusijas. Eiropas parlaments šī notikuma ietvaros, šī pasākuma ietvaros uzņēma jauniešus no 43 valstīm, kas sadalījās piecās darba grupās. īstenoja sociālu dialogu, par migrāciju, runāja par integrāciju, izglītību, vidi, transportu, atjaunīgajiem energoresursiem, enerģētiku un nodarbinātību. Viņi runāja par ļoti plašu jautājumu spektru, līdzīgi kā mēs to darām šeit, Eiropas parlamentā. Pilsoniskā sabiedrība, sociālais dal dialogs, vienlīdzīgas iespējas piekļuva darbam, vidas aizsardzība. Pakāpeniska labklājības sabiedrības veidošana, tās ir jomas, par ko viņi runāja. Varam būt lepni uz šiem jauniešiem, kas bija šeit. Te viņu bija kopā 250 no vidusjūras reģiona un viņi šobrīd daudzi sēž arī augšā klausītāju galerijā. Un tāpēc sveiksim viņus ar aplausiem. <clears throat> E, jeszcze jedna wiadomość. Pragnę... Ir vēl kāda informācija, kurā vēlētos ar jums padalīties. Gribētu jūs, godātie deputāti, lūgt piedalīties konferencē, ko organizē Eiropas parlaments 23. novembrī Tā ir augsta līmeņa konference par cilvēktiesībām. Tās ietvaros uzņemsim Saharau balvas laureātus. 12 ir paziņojuši, ka varēs apmeklēt šo pasākumu. Nu, iespējams, protams, ka ne visi varēs ierasties, bet, nu, izskatās, ka daudzi ļoti labprāt mums pievienotos. Paredzētas plašas debatas ar cilvēktiesību aktīvistiem. Uh, Tātad 23. novembrī godātie kolēģi šī konference ir paredzēta. Lūkšu jūs to apmeklēt. Tas noslēgumā būs atklātā sanāksmā Palēde Bozāh Briselē ar Briseles mm, varas iestāžu pārstāvjiem. Un visbeidzot, ar skumjām gribu jūs informēt par Vilīda Klērka nāvi. Esam zaudējuši pamatīgu Eiropieti, Beļģijas valsts vīru, kas darbojās šeit Eiropas parlamentā vairāk kā 25 gadus. Viņš savā laikā vadīja liberāļu partiju un arī vienu no pastāvīgajām parlamentu komitejām. Viņš strādās arī par komisāru un par ministru vietnieku Beļģijā. Gribu tāpēc, gudāti deputāti, jūs ievērot minūti klusumu brīžu. Thank you very much. Paldies. Podaję Państwu ogłoszenia bieżące. Tālāk paziņojumi no priekšādātāja puses.